Mes chers collègues. Dargie kolēģi. Piedāvājos sākt uh, šodienas uh, darbu. Lūdzu, atvainojiet par kavēšanos. Atvainojos budžeta komitejas deputātiem un citiem mums bija nepieciešams nedaudz vairāk laika nekā domājām, lai rastu politisko vienošanos koordinātoru starpā, kas mums bija nepieciešama. Labā ziņa ir tāda, ka šo vienošanos sasniedzām, un mēs domājam, ka tas ir ļoti veiksmīgi, un varēsim veiksmīgi, varēsim izskatīt budžeta komitejas grozījums 2011. gada budžetam šodien varētu noslēgt visus balsojumus par politisko vienošanos, un mums paliktu zināms uh, balsojumu skaits nākošu nedēļai. Un par to stāstīšu mūsu šodienas sēdes beigās. Es gribētu sākt ar ceturto uh, kategoriju, un to esam uh, beigām atstājuši šos maksājumus. Pēc garām diskusijām koordinātoru starpā mēs esam sasnieguši kompromisu par bāzi, ko mēs saucam par opciju divi. Un šos dokumentus jums tūlīt izdalīs. Tas ir darba pamats kompromisam. Bet mums ir nepieciešams nedaudz vairāk laika, lai finalizētu, lai pabeigtu šos izdevumu postaņus, kas ir konkrēti budžetā. Tā tad sākumā politiskais kompromiss. Ja budžeta komiteja balsos par labu šim politiskajam kompromisam, tad tajā brīdī uh, balsosim blokā par uh, pilnīgi visām līnijām, kas ir uh, otrās opcijas uh, dokumentā, izņemot uh, tās uh, līnijas, kas ir uh, noslēguma kompromisā un tehnisku. Uh, Iemeslu dēļ mums ir nepieciešams nedaudz vairāk laika. Tur ir apmēram sešas līnijas, kas mums vēl um, tā mm, uh, precīzāk ir jāiz. Uh, strādā, un balsojums būs nākošu nedēļu par to. Tāpat es piedāvātu balsot blokā par visām piezīmēm par ceturto kategoriju, par ceturto izdevumu kategoriju. Nu, mēs mēģināsim balsot uh, arī par piezīmām ceturtajā kategorijā. Tātad es uh, iepazīstināšu ar politisko kompromisu un, protams, arī referenti komentēs, ja gribēs. Mūsu problēma mm, bija sekojoša apstākļiem. Mums ir um, politiska vienošanās starp grupām, lai nepārsniegtu ceturtajā kategorijā, kā arī citās kategorijās uh, uh, finanšu schēmas griestus. Visi grozījumi, ar kuriem strādājam līdz šim brīdim, bija sastādīts tā, ka aptuveni 41,5 miljoni, nu nedaudz vairāk nekā 40 miljoni eiro pārsniedz šos nospraustos griestus, kas nozīmē, ka vajadzēja atrast šos 41 miljonu eiro. Un politiskais kompromiss, kuru sasniedzēm, ir veidots tā, ka mēs esam atraduši veidu ieekonomēt, sadalot pusi pusi starp eh, no vienas puses no banānu vienošanās eh, ņemamos līdzekļus un no otras puses ACE plus līdzekļus. Tā ir sadarbība ar uh, rūpnieciski attīstītajām valstīm. Nu, tas ir priekšlikums, kāds ir budžeta komiteja, lai atrastu šos līdzekļus. izvēle, kādēļ tika izvēlētas šīs tipas pozīcijas, atbilst, un to saka publiski, jo tagad sēde ir publiska, nevis lai paustu mūsu neinteresētību vai opozīciju attiecībā uz vienošanos, ko Eiropas Savienība ir sasniegusi ar banānu ražotāju valstīm vai arī uh, jaunai politikai, kas ir ASEA plus eh, finansēta, bet gluži pretēji mēs domājam, ka tās ir nepieciešamas politikas, bet mēs izrādām gribu nosūtīt eh, spēcīgu eh, signālu komisijai, un es šeit ar sveicu arī ģenerāla direktoru, kā arī padomi, lai liktu viņiem saprast, ka sākot no brīža, ka padome atsakās uh, dažās kategorijās paaugstinās griestus, kā piemēram 4. Kate, 4. kategorijā, tas nozīmē, ka mēs esam spiesti upurēt citas politiskas, teiksim, tādas lietas, kas, nu, ir ļoti grūti uzturams. Tātad visu šo trīs dienu laikā mēs esam ļoti centušies. Uh, Mēs esam mēģinājuši palikt zem griestiem, nu, aptuveni 15 gadus Eiropas parlaments nav balsojis par grozījumiem virs griestiem, uh, tikai ir zvaigznīt, bet mēs esam vienmēr mēģinājuši šo disciplīnu um, uzturēt, jā, tas ir ļoti labi, bet ir nepieciešams, lai padomi saprastu, ko tas nozīmē. Un ir nepieciešams, lai no finanšu ministru puses pārtrauc izteikt deklarācijas, sakot, ka Eiropas uh, budžets izdomā pārāk daudz un nav nekā mm, labs un ka jāsamazina līdzekļi. Bet ko tas nozīmē? Ka tās uh, tie līgumi, kādas ir pieņēmušas mūsu uh, valdības un tās uh, svinīgi, tie svinīgie paziņojumi, kas ir uh, ANO izteikti, nav finansējumi. Par šiem principiem kas ir domāt, lai 41,5 miljonus, nu, aptuveni atrast, nu, tehniskais pielāgojums būs vēl precīzāk, sadalīts pus uz pusi, un tas arī, nu, aptuveni tā tas ir. Tātad starp šīm divām pozīcijām mēs par to balsosim ar, ar referentes piekrišanu. Neviens nevēlas uzstāties, kas par? Paldies. Pret. Viens, kas atturas. Divi. Paldies. šīs paceltās rokas, un uh, to ir redzējuši citu institūciju pārstāvi un arī starptautiskās preses pārstāvi. Šis uh, ir ļoti nozīmīgs uh, notikums. Un tālāk balsosim blokā par tabulu opcija 2, iespēja 2. Mums uh, nebija laika, teiksim, to pilnībā izstrādāt, uh, izņemot ICI plus un banānu līniju. Kas par? Paldies. Pret. Četri atturas. Neviens neatturas. Paldies. Tā tad šādā veidā grozītais šis, šī otra opcija ir pieņemta. Un tagad turpināsim. Piezīmes. Mums ir uh, vesels dokuments ar piezīmēm. Es ceru, ka jums visiem ir uh, pareizais dokuments ar nosaukumu 4 ir ap. Nu, gluži kā uh, muzikāls nosaukums tas ir. Uh, referentu priekšlikumu 13. 14. lapas puse. Lūdzu. Vai visiem ir šis dokuments? Tā tad uzgaidiet. Tas ir izdalīts. Vai es varu sākt balsojumu? Oui, oui. Ça n'est pas un nouveau cahier. 14. labs puses. Tas nav jauns dokuments, tas ir tas, kas tika izdalīts pirmdien, lūdzu. Šeit nav nekādu grozījumu, izņemot viens kompromiss. Tas būs mutisks, un to uh, izteiks mūsu referenti. Tātad. Šeit nav uh, numura. 384. regi komitejas grozījums, kas par? Referenti par, kas par? Jūs esat gatavi balsot, lūdzu? Pret? Divi atturas pieņemts. 46, 62 Ehrenhauser uh, grozījums par rezervi. Referenti pret, kas par? Paldies, pret. Paldies, atturas. Noraidīts. Ērenhauzera grozījums 46-49 rezerve referenta pret, kas par? Neviens pret. Atturas eh, noraidīts. Eh, balsojums par ECR eh, e 494 numurs tam ir horizontālais grozījums. Pirmo reizi parādās šāds horizontālais balsojums. Referenti ir par. Kas par? Jābalso elektroniski. Un man saka pašam, ka man pašam nav tiesības balsot. Vous ouvrez le vote Donc je ne vote pas. Hein. Tad es pats nebalsoju. <laughs> non, parce que le vote serait annulé. Jo visā citādi balsojumam būtu jātiek anulētam. Tātad eh, vicepriekšsēdētājs arī nobalsojas. Mm, beidzam balsot. 18 pār 21 pret. Noraidīts. Nākošais. 368 ārlietu komiteja AFET referenti par kas par? Pret atturas pieņemts. 42, 40. Toja un citi iesnieguši referenta pret. Kas par? Sociāldemokrāti. Kas pret? Visi pārējie. Izolējums sociāldemokrāts noraidīts. Divi vienādi grozījumi, 342 un 722, referenta par kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Grozījums 846 goe. Kas par? Referenta pret. Goe par? Kas pret? Vispārējie atturs? Noraidīts. Nākošais identiski grozījumi 343, AFET un sociāldemokrāti, referenti par kas par. Paldies pret. Paldies atturs. Viens pieņemts. Vairāki grozījumi, kas ir identiski tie paši autori, 344 referenti par, kas par, tas pats vairākums pret, divi pret, arī Barbara. Nu, pierakstīts tas ir, tagad atturas, viens atturas, pieņemts. 344. afet rezerve, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 354. tie ir komentāri AFET ieteikti, referenti par kas par? Pret. Divi atturas. Viens. Tātad pieņemts. 594. zaļie iesnieguši, kas par, referenti par, zaļie. Kas pret? Noraidīts. 345. Sociāldemokrāti un AFET referenti par. Kas pret? Atturs. 41.90 iesniedzis Mr. Banana par kom komentāriem referenti par. Kiekon. Pret kreisie, bet pieņēmts kopumā. 364. afet komiteja referente ir par, kas par, pret. Atturas pieņemts. 595. zaļie, tā arī vietošana rezervē, referente par, kas par, pret, atturas, noraidīts. 333. afet komiteja par komentāriem referenta parkas par. Paldies, pret, atturas, pieņemts. Tagad uh, vairāki grozījumi 41.14. Garīga Gresla iesnieguši. Horizontālais grozījums, viņš atkārtosies vēl referenta par, kas par? Pret. Liberāļi. Atturas. Pieņemts. 369. Afet. Referente. Par. Kas par? Pret. Atturas 2. Pieņemts. 642. Alde un Haglonda kungs. Referenta pret. Kas par? Paldies. Pret. Referenta un Džēms Ellis. Pēkšņi ir uh, tādas atklāsmes. Nu labi, paliksim politiskā līmenī. 483. arī ECR. Eh, e Ko domā referenta? Tā ir par. Kas par? Pret. Neviens atturs. Divi. Trīs. Pieņemts. Ok. 585 des 20. 585. iesnieguši zaļie referenti par. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Balsosim elektroniski. Es pats nebalsošu. Le vote est clos. Beidzam balsot. Divdesmit trīs par 17 pret pieņemts. Nākošais grozījums numurs 16 - Deve un sociāldemokrāti. Referenti par kas par? Pret. Atturas pieņemts. 365. grozījums AFET. Referenti par? Par. Pret atturas pieņemts. 41.92 iesniedz Lašlau Šūrjens referente par. Kas par? Pret. Es domāju, ka jāpārbauda. Ba balsosim elektroniski. 42 esam zālē. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 pār 18 pret pieņemts. 17. grozījums referente ir par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 42. Inta komiteja iesniegus referenti par. Kas par? Paldies pret. Atturs. Divi. Pieņemts. 43. grozījums tā pati komiteja Inta referenta par, kas par. Pret. Atturs. Pieņemts. 495. ECR ir uh, jau ietverts, tā man saka. Grozījums numur 20 uh, iesniegus deve komiteja referenta par, kas par. Pret pret atturas divi pieņemts. Numur 23 tā pati deva komiteja referente par, kas par, pret atturas pieņemts. Grozījums numur 32 deva komiteja referente par, kas par, pret tautas partija, bet tautas partija tiek izolēta, kas atturs pieņemts. 45.11. Mičelkungs iesniedz referente pret. Kas par? Tautas partija, kas pret? Visi tie, kas nav tautas partijā, kas atturs. Ā, un referenti. Bet nu referenti nav tautas partijā. Mm referentam jābūt ir politiski uh, neitrālam, bezdzimam. Jā, es to zinu, es pats esmu bijis referents. Nu jā, nu te internetā tad varēs blogotāji jokot par šiem vārdiem. Tas ir noraidīts. 22. Devi komitei. Kas referenti par, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. 31. grozījumā es domāju, ka referente grib iesniegt uh, kompromisu grozījumu. Jā, patiešām Pēc sarunām mēs nonācām pie secinājuma par tekstu, mēs viņu pabeidzām, šis teksts ir uh, nosūtīts jums pa ēpastu, taču mēs izdarījām vēl vienu izmaiņu, un es to izlasīšu, kā tas tagad skan. Daļa no šīm apropriācijām nonāk rezervē, gaidot komisijas izstrādātu politiski saistošu uh, uh, dokumentu par klimata pārmaiņu pakotni un ir papildus elements. Piešķir Eiropas līdzekļus geogrāfiski sabalansētā veidā kaimiņu reģioniem un uh, tas nenonāk konfliktā ar uh, un nedublē attīstības programmas uh, kā arī ātrā starta mehānismu izveidošana, iegūstot līdzekļus no, eh, arī no iesaistītajām kaimiņu valstīm. Ļoti labi. Nu, būtībā tas nozīmē, ka salīdzinot ar rakstisko, ar rakstveidu tekstu, uh, uh, tiek atjaunotas tās uh, teikuma daļas, kas ir bijušas izsvītrotas. Jā, pārējais ir tieši tā, kā jūs to esat saņēmuši, tā kā varbūt taupīsim laiku un es nelasīšu tālāk, un es rekomendēju balsot par. Helga grib izteikties, lūdzu. Nē, labi. Tā tad uh, mutiskais grozījums, kas par? Pret. Viens, kas atturs. Pieņemts. Vai tas ietver arī 708? Jā, tas ietver to. Nākošais grozījums eh, par veselības aizsardzību 644 iesniegusi Alde grupa un Alvāro Kaspar pret atturas pieņemts. 493. EKR, eh, e kas referenti par Kaspar Kas par? Jāpārbauda. Sākam balsot. Vot toujours pas. Es pats aizvien nebalsoju. Beidzam balsot. 18 pār 20 pret 2 no, atturējušies noraidīts. 593. zaļie referente pret. Kas par? Paldies pret referente un Andreasenes kundze. Tātad pieņemts. Eiropas politika ir dažkārt, nu, pilnīgi nesaprotami sarežģīts. Pilns pārsteigumiem. 355. grozījums afet iesniegus referente Referente, lūdzu, jūsu viedoklis. Viņi ir par. Kas par? Pret. Viens atturas. Divi pieņemts. 18. DV un SD, kas par, referenti par, pret. Nadežda ir pret. Nadežda un Barbara. Eh, sapņo laikam vēl. Tātad, kas pret? Atturs pieņemts. Grozījums numur 8 par banāniem. Bet šeit ir tikai runa par komā, konā, komentāriem. Mēs tikai komentējam, nevis ēdam. Referente par kas par? Pret? Atturas viens Mēs pārbaudīsim, lai šis komentārs būtu savietojams ar uh, līdzekļu īstināšanu, par kuru uh, pieņemam lēmumu. 21. grozījums deva referenti par, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pieci nākošie grozījumi ir ietverti. Tas ir arī jūsu uh, tabulās. Tagad 367. afet grozījums referenti par kas par pret atturas viens pieņemts. 562. Bēgas kungs, Kasulīdas kungs un tad ļoti ievērojumi deputāti un referenti par kas par pret atturas No jums pa jaunu atturs. Ļoti labi. Tātad grozījums pieņemts. 850 goe. Kas par? Referenti pret. Kas par? Daudzi pret. Referente ar Pokrošu kungu un Hartongu kungu.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 Tātad mēs esam nobalsojuši par ceturto izdevumu kategoriju. Var uzdot jautājumu referentei, vai mēs tagad varam šos skaitļus par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanas pasākumiem saņemt. Ko jūs mums varētu atbildēt, vai varam saņemt šos skaitļus? Esat saņēmuši eksemplārus visi. Mums ir nepieciešams pāris minūtes, lai dokumentus nokopētu. Jā, varbūt es tikmēr sniegšu paskaidrojumu. Jā, Sidonija paskaidros. Paldies eh, viņai un paldies arī koordinatoriem, kā katru gadu izmēģinājumu projekti. Tā ir viss sarežģītākā diskusija daļa. Kādēļ? Un es to saku mūsu jaunajiem deputātiem. Tiek agrāk strādājuši, to zinu. Gluži vienkārši tādēļ, ka tā ir viena no retajām manevrēšanas iespējām politikā, budžetā, kāda ir parlamenta rīcībā. Parlamentam nav iespējas balsot par uh, maksājumiem, uh, kurām nav juridiskās bāzes, izņemot eksperimentālos projekts, proti izmēģinājumu projekts un arī sagatavošanās projekts, lai sākt kādu kopējo uh, kopienas politiku un arī izmēģinājumu projekti, uh, ja tie ir veiksmīgi, tad, uh, tad komisija var turpināt darbu un padziļināt uh, un strādāt šādā izpratnē. Tas ir ļoti nozīmīgi parlamenta. Uh, iespēju izmantošanai, un mēs mēģinam cieši sadarboties ar Eiropas komisiju, jo mūsu interesēs ir, lai tas attīstītos un lai mūsu priekšlikumi būs pēc, būtu pēc iespējas realistiskāk šogad. Tāpat kā iepriekšējos gados bija daudz dažādu iniciatīvu un parlamenta deputāti tos iesniedz ne tikai grupas un ne tikai budžeta komitejas deputāti, un bija pietiekami sarežģīti uh, atgriezties pie šī principa, kā atspiest zobu pastu, izspiest atpakaļ zobastu stūbiņā. Bet, nu, liekas, ka neiespējamais ir bijis iespējams, un Sidonija par to skaidros, par to, kāda seks ir budžetam tad pēc iespējams būs, ka mēs varētu īsi diskutēt un uh, varbūt, ka mēs varētu blokā balsot par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās pasākumiem, bet mums, protams, būs nepieciešams papildus laiks, lai pēc iespējas, nu, visdrīzāk, ka nākošu nedēļu varētu blokā balsot par komentāriem. Nu, tāda ir situācija, un ja Sidonija var nu, uzstāties, tad lūdzu jums vārds. You Jā, paldies par jūsu pienesumu. Jūs drīz saņemsiet arī dokumentu. Man ir jāatvainojas savā un sekretariāta vārdā, bet mēs tikai vakar vakarā vienojāmies. Un ēkā, kur atrodas sekretariāts, nebija elektrības. Un nu, tas varbūt paskaidro problēmu ar eh, tabūs atjaunošanu, taču man ir svarīgākās lietas, kuras es varētu jums eh, tāpat izstāstīt. Ir pār par 150 projektiem kas ir nonākuši apspriešanā komitejā, budžeta komitejā. Un ko mēs jūnijā izdarījām? Mēs tā novatoriski tam piegājām. Projektus, ko iesniedz deputāti, mēs nosniedz, nosūtījām pārskatām uh, uz komisiju, lai papētītu uh, dažas no idejām, jo uh, Šīs sagatavošanās e, projekti un pilotprojekti ir faktiski tādas likumdošanas iniciatīvas aizsākums Eiropas parlamentā, un ir svarīgi, lai šīs iniciatīvas būtu tiešām novatoriskas un jaunas. Un tāpēc e, komisija mums ļoti palīdzēja šajā jomā, lai apskatītos vai pagātnē, vai jau kaut kādās citās programmās šīs pašas uh, E, idejas jau nav apskatītas, lai mēs neatkārtotos. Un es esmu pateicīga komisija par šo sadarbību, kas, manuprāt, bija glūda un ļoti liederīga. Bet neskatoties uz to, Tas, ko komisija, piemēram, ir uzrakstījusi, tā ir, tas ir izvērtējums, bet tas nav saistošs spriedums, tie ir tikai ieteikumi. Dažas no komitejām un atsevišķi deputāti nepaspēja iesniegt savus projektus līdz jūnijam, tādēļ viņi, viņu projekti nav novērtēti. Bet man tiešām patīkam pārsteidz deputātu radošā pieeja. Un aplūkojot šos pilotprojekts un sagatavošanas darbības, faktiski tas man bija tāds ceļojums e, caur parlamenta fantāzijām. Un līdz ar to izvēle bija ļoti grūta, un man likās ļoti svarīgi piešķirt resursus eh, tiem projektiem un sagatavošanas darbībām, kas jau notiek, jo uh, nevar jau sākt kaut kādas jaunas lietas, pabeigt viņas. Eh, ir jāskatās, lai veiksmīgās lietas saņemtu finansējumu arī turpmākos gados. Un daži projekti turpina eksistēt, ja saņem papildus finansējumu es un koordinātori mēs mēģinājām šeit rast kompromisu, kas faktiski dod iespēju dažādām komitejām un politiskajām grupām. Protams, ka ļoti grūti bija izlīdzsvarot visu šīs lietas, jo arī mazākām politiskajām grupām ir jāsaņem kādi projekti. Kompromisā es arī gribēju iekļaut mazāku grupu pilotu projektus kas varbūt pievērš tādām lietām, kas ir mazāk eh, diskutēts līdz šim. Tālāk eh, sadalīšu, sadalījums eh, pa kategorijām. Mūs ierobežo starpiestāžu nolīgums, kas nosaka noteiktu ierobežotu summu, kādu mēs varam veltīt šiem projektiem, Bet jāsaka, ka šos griestus mēs nevarējām sasniegt vai pārsniegt, jo mums vienkārši nebija rezervēs tik daudz naudas. Tā kā faktiski vairāk mūs ierobežoja pašu naudas trūkums, nevis starpiestāžu nolīgums. Visbeidzot, vairums projektu bija projekti, kas attiecās uz 1A kategoriju. Tas arī nav pārsteidzoši, jo daudzi projekti ir saistīti ar ar inovācijām, uzņēmēju darbību, jaunatni. Un vienam, viens B kategorijā ne tik daudz projektu, bet diezgan daudz arī otrajā kategorijā. Tātad lauksaimniecībā un zivsaimniecībā mūsu deputāti izmantoja šo te iespēju, lai e, tur izvērstu vai piedāvātu kaut kādas Eiropas e, Savienības darbības. Es ceru, ka jūs esat saņēmuši dokumentu Tagad jums šī tabula ir. Šeit ir divas kļūdas, par kurām eh, es gribētu brīdināt uzreiz. Pirmajā lapusē 15.02.51 tur ir jābūt 1,4 miljoniem. Negaidīsim jaunu eh, tātad izdruku, bet izlabosim tūlīt ar savu pilspālu. Tātad 1,4 nevis 2,4 miljoni. Un turpinot to, ko es jau teicu iepriekš un par ko vienojās eh, koordinātori 4. kategorijā ir pievienots projekts, kurš nav šajā tabulā, bet es vēlētos, lai jūs to atbalstat šajā bloka balsojumā. Tas ir pilota projekts, ko ir iesniegusi goja grupa. Tas ir eh, attiec uz spīdzināšanu un tas eh, ir saistīts ar ārlietu komiteju. Un tur ir viens miljons. Lūk, šā ir, tā ir tā pakotne. Uh, kur es jums piedāvāju, ja jūs tur redzat vēl kādas kļūdas, eh, tad eh, lūdzu norādiet man uz tām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vairāk kolēģi ir lūguši vārdu. Tolīt pat arī vārdu viņiem došu. Gribēju pārliecināties, ka visi ir eh, pareizi sapratuši kādas ir šīs divas korekcijas, kas jāveic attiecīgajā dokumentā, šajā pēdējā, priekšpēdējā tabulas versijā. Jo pati pēdējā versija, protams, ir eh, jau koriģēta. Un tur jau ir šie grozījumi ieviesti. Bet šī tabula, kas, piemēram, ir man, priekšādātājiem, un, protams, acīm redzot arī referentai, ir šī priekšpēdējā versija, kur ir divas kļūdas. Tātad pirmajā lapusē pētījumu izmaksas NP e 1 miljons 400 tūkstoši papildus un nevis 2 miljoni. Bet savukārt, un tas varbūt tas, kas savā ziņā tāda kā kompensācija, otrā lapusē savukārt ir jāpievieno viena līnija, kas ir viens miljons goja ierasnies projekts par spīdzināšanas upuriem, te ir viens miljons, kā es minēju. Nu, tātad par to vienojamies. Nu, tāds ir šīs korekcijas, kas jāizdara attiecīgajās budžeta līnijās. Otra lieta, ko gribēju jums pastāstīt, un tas vairāk skar tieši jaunos deputātus, kā referente teica, kā mēs to visu labi zinām, mums ir zināmi griesti katrai kategorijai. Pirmai, otrai, trešai, ceturtai iedaļai visām ir savs zināms limits, savu griezti noteikti. Mm, arī piektai un tā tālāk. Bet ir arī vēl konkrēti specifiski griezti tieši izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām. Un kā Sidonija paskaidroja, mēs šos griestus nesam sasnieguši attiecībā uz izmēģinājumu projektiem, tāpēc, ka mūs pārāk ierobežo jau tā naudas summa, tā summa, to summu griezt, kas noteikti attiecīgajās iedaļās. Un, eh, nu, kā jūs zināt, Eiropas, parlam Eiropas parlamenta budžets tomēr ir tomēr ļoti ierobežots un salīdzinoši neliels. Nu, esam faktiski gandrīz tā kā iesprostot tā visā. Tālāk. Tad mēs varētu balsot par skaitļiem, nevis par piezīmēm šobrīd. Zinot, ka, protams, ir arī vēl atsevišķi jautājumi, kas nav atrisināti. Atsevišķi no priekšlikumiem attiecībā uz izmaiņiem projektiem, kas tika prezentēti, nevarēja palikt šai sarakstā, bet, bet mēs ierosinām tos tomēr ņemt vērā komentāros, atspoguļot komentāros pie tām budžeta, parastajām budžeta līnijām, kas, par kurām jau esam nobalsojuši aizvakar. Nu, tā tad varam zināmā mērā tomēr par viņiem atgādināt, tos atspoguļot šai budžetā. Un tā tad. Anna Jensen arī gribēja izteikties. Lūdzu, Anna. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī referentei, kurai bija patiešām ļoti grūts uzdevums, un viņa ir tiešām labi pastrādājusi, lai uh, veidot kompromisu. Es domāju, ka šī budžeta procedūra ir iemācījis mums, ka patiešām ir ļoti daudz labu ideju, novatorisku ideju parlamentā, un iespējams, ka mums tagad ir jāizveido procedūra, kas atvieglotu nākotnē referentiem dzīves, kā nākotnes referenti par to domāju. Mums vajadzētu stingrāk no iezīmēt spēles noteikumus, lai mēs iesaistītu komisiju. Jāsaka, jūtu to jau iesākt, tad, kad viņi bija referenti, un gadu no gada mēs mācāmies kaut ko jaunu. Un arī no šīs pieredzes būtu jāmācās, lai mēs arvien labāk varētu darīt to, ko mēs daram. Man ir daži jautājumi attiecībā uz jauno tabulu. Piemēram, bija kaut kādas piezīmes attiecībā uz 0404 arī 11, kas attiecas uz eh, neatbilstošu izturēšanos eh, pret veciem cilvēkiem vai ļaunprātīgu izturēšanos pret veciem cilvēkiem. Un tad, kad programma jau faktiski eh, ir gandrīz noslēgusies, nu nevar pašās beigās tur kaut ko sākt darīt. Tālāk runājot par NP. Es skatos, ka šeit ir liels pieaugums, par ko es, protams, priecājos. Man ir jautājums attiecībā uz ārlietām. Grozēju, grozījums 363, tā budžeta līnija 19.04.06, Pilsoniskā sabiedrības fórums Eiropas Savienība Krievija. Uh, Un šeit ir uh, priekšlikums svītrot uh, eh, prāzi no piezīmēm. Mēs par šo svītrošanu vēlamies atsevišķu balsojumu, jo mēs nepiekrītam, jo mēs uzskatām, ka šī te piezīme ļoti svarīga. Jo tas ir veids, kā tas uh, tiek organizēts, un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Mēs varam atbalstīt goja grozījumu. Uh, par uh, spīdzināšanu, lai gan tas sarakstā nav. Un visbeidzot, es gribēju pajautāt, bija zaļo grozījums, par kuru mēs runājām, un mēs to gribējām pievienot piektajai uh, kategorijai par EEAS. Bet vis, visa māda grupa ir ļoti apmierināta ar šo dokumentu. Es domāju, tas ir ļoti taisnīgs kompromiss, un mēs to varam atbalstīt. Merci. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Anna. Referenti tūlīt arī atbildēs uz visiem jūsu komentāriem. Nākamais runātājs. Paldies. Jā, paldies, priekšsēdētājs. Gribētu arī teikt paldies referentei. Uh, Viņi ir ārkārtīgi veiksmīgi pastrādājusi un kompromisi ir atrast. Es gribētu tikai pasvītrot to, ka jauniem deputātiem es arī esmu tāds un daudz zinu to, ka tas ir ļoti tāds kompleks jautājums uh, arī visas procedūras izpratnē. Un es domāju, ka mēs uh, varētu uh, vienkāršot dažas lietas. Un es domāju, ka koordinātoriem ir tāda izšķirīga loma. Es piekrītu tam. Es domāju, ka mums ar. Ir budžeta komitejas deputātiem e, jāpasvitro vēlme e, un arī spēja strādāt tā, lai mēs visi saprastu šo procedūru un par izmēģinājumu projektiem. Vai nu mēs varētu pieņemt lēmumu, ka tos aizstāv grupas, un tad jau no e, procedūras sākuma mēs varam teikt, ka grupas ir tās, kas tos atbalsta, vai arī nu, atļauj vai tādas pēdējās individuālos projektus. Uh, jo ir arī tādi individuāli, eh, ko arī atbalsta komisija, un kas tad nav pārņēmti. Es gribētu tikai šo metodisko punktu uzsvert, protams, ka saprot arī tās sarežģītās eh, situācijas sarunās, bet nākotnē pat neiest, patiesi vajadzētu, nu, tādu eh, šo ciešo sadarbību visu starpā sasniegt, lai mēs varētu uzlabot šo jomu, un arī prezentācijas ziņā lai mēs varētu strādāt kopā par izmēģinājumu projektiem un arī citos jautājumus. Paldies! Merci, mon... Paldies, godātais, paldies, godātais kolēģi Helga, tālāk. Like a... Jā. Es gribētu pateikties arī Sidonijai par paveikto darbu, par to, ka ir panācis šis kompromiss, bet es gribētu atgriezties pie jau pieminētā jautājuma, ko Anna pieminēja par eh, šo EEAS piešķiramo palīdzību, un es to nevarēju te atrast, un par šo punktu es nevaru būt apmierināta. Paldies! Gorans tālāk. Jā, es pavisam īsi. Es arī, protams, vēlos pievienoties visiem šiem pateicības vārdiem, jo referenti patiešām ir centusies visas vēlmes iekļaut, bet visas vēlmes nekad nav iespējams apmierināt, taču es domāju, saprātīgs risinājums ir rasts. Bet es gribu uzzināt, vai es eh, pareizi sapratu, vai mums būs tā tad iespēja veidot šos atsevišķos balsojumus par atsevišķām piezīmēm, bet tas būs nākamnedēļ. Jā. Yeah. neviens nav izteicies tautas partijas vārdā. Vēl pagaidām. Jā, nu, es kā komitejas loceklis, varbūt nevis kā tautas partijas pārstāvis, es arī gribētu apsveikt Sidoniju par labu paveikto darbu, lai gan no manas puses uh, Es neesmu pilnībā apmierināts tomēr. Jo, nu, faktiski tas ir tāds. Eh, eh, par, eh, es šeit, mani uztrauc projekts par izkaisīto sklerozi un jāsaka budžeta līnija, kas bija paredzēta, tā eh, deva eh, tātad prioritāti vienai diagnozē, bet nevis otrai. Un jāsaka, ka miotiskā skleroza un izkaisītā skleroza nav viens un tas pats. Tās ir atšķirīgas slimība un varbūt cilvēki šķiet, ka mm, šie nosaukumi ir līdzīgi un tādēļ viena no diagnozēm atbalsts šim projektam ir eh, tātad svītrots. Un es tā tad gribētu redzēt, lai abas viņas tomēr tur tiktu saglabātas. Paldies! Nu tad beidzot, beidzot arī autorizēt runas vietu tautas partijas vārdā. Nu jā, es varbūt gribētu noskaidrot eh, šo situāciju. Es domāju, ka EPP viedokli pauda referente, kas kādreiz bija mūsu grupā, un varbūt, ka nākotnē arī dzene. Es gribētu tikai par uh, miotrofisko laterālo sklerozu, uh, turpinot to, ko Giovanni sacīja, tas uh, bija viens no pēdējiem eksāmeniem, ko es liku tad, kad studēju medicīnu, tā kā es piekrītu tam, ko Giovanni sacīja. Paldies, saka priekšādātājs. Juta Hauga arī vēl mēģina kaut ko pie, pieminēt. Jā, Nu, es arī nedaudz esmu vainīga, ka mēs vakar, tad, kad vienojāmies par uh, izmēģinājumu projektu sarakstu, neuzņēmām to, un tiešām šī iemesla dēļ es domāju, ka mums tagad ir šis komentārs uh, par sklerozi, un līdz ar to mums nevajadzētu vēl papildus uh, izmēģinājumu projektu. Uh, um, pieņemtu, bet tā kā mēs nākošu nedēļu vēlreiz par pie, uh, izņēmu, izmēģinājumu projektiem balsosim, un tos var arī komentāros vēl ietvert, un mums vēl jābalso par komentāriem, tad varbūt, ka mēs varētu šo formu, šo otru sklerozes formu varētu ietvert komentāros tā, lai abas ir abas formas ir ietverts, un tad es domāju, ka budžeta līnijā tas arī nu, radīs atspoguļojumu. Tā varētu. Paldies, saka priekšsādātājs Hārtonkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Um, par būt, man vajadzētu šajā brīdī bilst, ka es neradu nekādus priekšlikumus, ko ir iesniegušas dalību valstis, bet es nezinu, vai mēs to varam aizstāvēt. Paldies, godātais kolēģi! Nu, lai atbildētu Hārtām kungam, kā Anni Jensens kundze jau ierosināja, nu, šie koordinātori par to arī vakar vienojās, respektīvi pieredze liecina, ka mums ir vajadzīga tad striktāka darba metoda un varam izmantot šo iespēju, ko piedāvā izmēģinājuma projekti. Tas, protams, šis, šī procedūra ir sarežģīta, nav īpaši daudz naudas, tu, tā var tikt attie, atsietināt šie izmēģinājumi, protams, uz visām kategorijām. Nu, protams, arī komitēta lomu spēlējam, ir komitejām savs, savu ierosinājumu, grupām ir ierosinājumi, arī atsevišķiem deputātiem varbūt ierosinājumi attiecībā uz izmaiņiem projektiem. Mums gal galā ir jāuzrauga tas, lai šie projekti, nu, tāpat laikā būtu arī tad reāli īstenojami. Var jums apliecināt, kas pilnīgi noteikti pavisam personīgi, kā budžeta priekšādā, komitejas priekšādātājs pārliecināšos, ka mums nākamgad ir tāda procedūra, kas būtu skaidrāka, efektīvāka un kas, eh, nu, var ļaut mums tā daudz eh, apņēmīgāk, efektīvāk strādāt, tā, lai katram ir arī iespēja prezentēt savus projektus un arī tos aizstāvēt un tam līdzīgi. Nu, un tad var notikt balsošana gal galā, ja kāds nav ar mieru un tam līdzīgi. Un es domāju, tas būtu par to priecātos ne tik grupas, bet arī paši deputāti. Tālāk. Referents kundze. Nu, tagad atbildēs uz visiem uzdotājiem komentāriem jautājumiem. Lūdzu, Sidonī. Jā, paldies par visiem komentāriem. Es sākšu ar tiem, kas tieši atklāja kaut kādus trūkstošus elementus tabulā. Jā, es šeit izlaidu e, zaļo projektu attiecībā uz ārējas rīcības dienestu 600 eiro apmērā. Jā, tas šeit trūks tādēļ, ka uh, man vajadzētu atgriezties pie orģinālu saistībām, lai iekļautu piektajā kategorijā šo projektu. Tam būtu, jā, tas būtu jāpieliek klāt. 600 tūkstoši saistībās Nu, pārmaiņas pēc jūs šoreiz pārsteidzāties, aizsteidzāties man pat priekšā. Priekšlikums pievienot papildus vienu līniju. Projekts, zaļo projekts, kas ir pazudis no šī saraksta, jo mums ir pietiekami rezervu šai kategorijai. Tieši Jā, tieši tā kā jūs skaidrojat, vakardien koordinātā sanāksmē mēs par to vienojāmies, bet tādēļ, ka pārtrūkši elektrības padevi, tad arī tas uh, ir izsprucis no tabulas, tā ka tā ir mana kļūda. Nu, tas ir tāds uh, simbols, ja nav uh, elektrības, tad pazūd zaļo grozījumu. <laughs> Un tā tad. Es esmu nobežījusi, ka šis uh, iemesls nebūs politiski korekti zaļo skatījumā, bet nu labi. Nē, nē, tam nav nekāda sakara ar politiku. Tālāk vēl viens jautājums, vēl viena problēma, mm, kas tika pieminēta. Šķiet, ka Jensens kundze, un es par to runāju vakar, es atkārtošu vēlreiz, saistīts ar veselu grozījumu sēriju, kas maina piezīmes par pašreizējiem pilotu projektiem, un es nevaru eh, rekomendēt balsot par tiem, jo principā visos šajos gadījumos tās ir piezīmes, kas attiecas tikai uz maksājumiem tikko mums būs budžets, tas uh, stāsies spēkā 1. Janvari, janvārī. Uh, šeit līguma slēgšana vairs nav iespējama, un līdz ar to tas vairs nav vajadzīgs. Nav nekāda vajadzība mainīt uh, piezīmes, ja līguma jau ir parakstīta. Es saprotu labos nodomus, kas slēpjas aiz šiem piedāvājumiem, bet, nu, tas varbūt būtu tāds uh, cēls žests autoru labā, bet eh, praktiski tas nav nepieciešams, jo programmas jau notiek un decembrī līgums slēgšanas fāze būs beigusies un līdz ar to ir jau par vēlu. Nekādas piezīmes par maksājumiem. Tikai par pilotprojektiem un sagatavošanas darbībām. Nākamais jautājums. Runājot par piezīmēm kopumā te ir divas lietas. Viena no tām ir saistīta ar piezīmēm par priekšlikumiem, kas nav iekļauti, taču tos varētu pievienot piezīmēs pie dažām esošajām līnijām. Tā kā ir eh, diezgan liels darbs, eh, lai varētu identificēt tās piezīmes, kuras mēs varam iekļaut un jūs saņemsiet arī tādu nelielu brošūriņu ar visām tām piezīmēm un līnijām, kur tā, pie kurām tās būs, eh, jūs to saņemsiet pirmdien. Tur būs mūtiskie grozījumi, tur var būt arī balsojumi pa daļām. Tālāk ir piezīmes eh, attiecībā uz visiem tiem projektiem un darbībām, kas mums ir iekļaut tabulā. Un eh, es arī gribētu teikt, ka tās ir piezīmes, kas sākotnēji bija saistītas ar oriģinālo grozījumu par pilotu projektiem, bet reizē mums ir apvienoti eh, šie projekti, un tādēļ arī tekstus vajadzēja sapludināt, un, nu, un atsevišķos gadījumos tā ir sava veida kompromisa forma, un šeit ir jābar, jābalso, būs jābalso atsevišķi. Uh, jo es arī nezināju, kāds būs rezultāts par balsojumu un kāda tad būs galējā summa. Runājot par to, ko Giovanni Lavija sācīja, es atklāju savu nezināšanu, tad, kad es pētu pilotprojekts, un es nekad neesmu mēģinājis izlikties, ka es esmu medicīnas speciālists. Es mm, varētu kļūdīties, un arī jūtu varbūt ir iekritus tajā pašā slazdā, uh, Taču eh, mēs tieši tāpēc komisijai devām izvērtīt šos te projektus, lai viņi eh, paskatītos, vai kaut kur nenotiek pārklāšanās. Bet ja kaut kas tomēr ir iztrūcis vai izkritis, nu, diemžēl, bez tā nevar iztikt. Protams, ka tā ir laba doma, kādu varbūt no neiekļautajiem eh, projektiem un sagatavošanas darbībām iesniegt atkārtot nākamajā gadā. Te es arī apstāšos, es ceru, ka neko nebūšu aizmirsusi. Paldies, referents kundze. Nu, es gribētu uzstāt uz to, ko teica referenta attiecībā uz komentāriem par attiecīgajām līnijām, izmēģinājumu projektu iesvarā tiem, kas jau aizsākti iepriekšējos gados un kur šobrīd vairs nav saistība maksas apropriācijas, bet ne tikai maksājuma apropriācijas nav nekāds jēga šīs piezīmes šobrīd modificēt. Nu, izmantošu šeit. Vārdus, ko saka mūsu angļu kolēģi, respektīvi. Jo, jo mēs tādā gadījumā nevis naudu maksātu, bet tikai tādu tukšu vārdu tie būtu. Un angliski tas saucas pavisam citādāk. Ja. Jā, nu es vismaz gribētu tādu rakstisku apsolījumu, lai es varētu būt pārliecināta, ka tas tiks iekļauts, jo citādi es neesmu gatava par visu paketi balsot. Ir jābūt pilnīgi skaidram kaut kādā veidā, un tad viss ir labi, bet ja ne, tad ne. Tā, nu, tas jau nav solījums. Mēs varētu uh, uzreiz. Uh lemt tā, ka mēs to pievienojam tabulā, tāpat kā goe priekšlikumu pievienojam, un arī tāpat mēs zaļo priekšlikumu pievienojam, kas dod iespēju, nu tad grupu vairākumam būt apmierinātam. Tas arī ir normāli. Anna vēl vēl. Pavisam īsi. Vai tas nozīmē, ka mēs balsojam par piezīmēm šodien? Nē. Nu labi, tad es vienkārši atminēšos, ka mēs vēlamies pieprasīt šeit atsevišķu balsējumu par Eiropas Savienību un Krieviju. Tas jāpatur vēlā, un tas ir zaļo grozījums, kurā vēlamies šo piezīmi mainīt. Oui, vous demandez, Anne, un vote séparé. Jūs prasat uh, dalīto balsojumu par piezīmēm nākošu nedēļu? Nē, te tikai viens pilotu projekts, izmaiņām projekts. Tas ir 363. Mēs vēlamies, tur zaļie vēlas svietrot frāzi piezīmē, un mēs esam pret to. Un tāpēc mēs vēlamies atsevišķu balsojumu par šo svītrojumu. Nu, tā, lai šis svītrojums nenotiktu. Jā, mēs ņemsim to vērā attiecībā uz nākamo nedēļu, tad, kad nākamā nedēļa balsosim par piezīmēm. Labi? Šobrīd balsojam tikai un vienīgi par skaitļiem. Lieliski. Neviens vairs neprasa vārdu. Lieliski, un līdz ar to varam sākt balsot balsosim tabulu attiecībā uz skaitļiem, tikai skaitļiem, bet visas sagatavošanās darbības tātad, ko šo tabulu sagatavojas referente un versija, to viņi to arī norādīs, un pievienojam vēl izmēģinājumu projektu no zaļo grupas. Tātad tas ir viss iekļauts kompromisā. Kas par? Paldies, pret. Divi pret. Atturs. Viens atturs. Paldies! Līdz ar to šī tabula ar izmaiņām projektiem ir pieņemta ar minētajiem skaitļiem. Godātie kolēģi, nu tad beidzot! Apsveicu, dikti, dikti apsveicu mūsu referenti. Voilà, c'est très Jā, tiešām ļoti reti gadās tā, ka jauna de, jauns deputāts, kas tikai otro gadu šeit strādā, uzņems atbildību par šādu veidu ziņojumiem. Nu, jā, protams, zināms, eh, kļūdas arī var vienmēr ieviesties, bet es abrīnoju ne tikai jūsu kompetences, Idonija, jo no cīm redzot, eh, jūs jau iepriekš esat strādājis kopā ar mums, gan citā amatā, bet tomēr abrīnoju jūsu raksturu, kā jūs esat spējis, cik jūs esat varējis būt strikta un cik tāpat laikā gatavus kompromisu. Protams, pateicos arī visiem deputātiem, kas palīdzēja šai darbā, nu, vienmēr šeit bija mazliet par daudz tautspartīnieku, ja vienmēr bija kāds viens vai divi par daudz balsojumus, to mēs pamanījām. un gribu pateikties tātad arī visiem koordinatoriem. Bet, nu, jāsaka, esam padarījuši tikai vienu trešo daļu no mūsu darba. Respektīvi, esam panākuši vienošanos budžeta komitejā, par ko, protams, vēl galīgi novienosimies arī nākamnedēļ, bet nākamā trešdaļa būs arī nepieciešamība pārliecināt uh, politiskās grupas un panākt kvalificēto vairākumu plenārsēdē, un pēc tam iet uz šo samierināšanās uh, procesu. Uh, Nu, tās labās ziņas mums budžeta komitejas dalībniekiem ir tādas, ka visā savā neizbeidzamajā viedumā pre, pre, priekšsēdētāja konference ir sapratusi tos argumentus, ko mēs izteicām attiecībā uz delegācijas sastāvu, ko nosūtījis parlaments uz samierināšanās komiteju, samierināšanās sēdēm. Un eh, tā vietā, lai izmantotu sākotnēji domāto risinā, risinājumu. Tā kas ir šis klasiskais variants un politiskais variants, bija piemērot šo dehonta likumu un attiecīgi nodrošināt grupu pārstāvis. Budžeta komitejas locekļi parunājās savās grupās, viņiem ir, jums ir jāpārliecinās tā, lai šo cilvēku tātad kompetence uh, Un nu, arī vispārējā saruna vešanas kultūra, varbūt ieradumi, eh, būtu eh, nu, tādi atspoguļošana varētu ļoti labi iederēties šajā kopējā samierināšanās eh, komitejas delegācijā. Tātad nākamnedēļ. Nākamnedēļ, pirmdien un otrdien mums ir paredzētas sanāksmes, un tur mēs balsosim par to, kas nu vēl palicis pāri. Tātad vispirms par piezīmēm, par izmēģinājumu projektiem un sagatavošanās darbībām, tieši tā kā mēs jau nu pat nospriedām. Otrām kārtām, es atvainojos, ne, un tur skaitļi tātad vēl būs nedaudz jāpravicizē, jākoriģē, tā lai mēs varētu visu šos skaidrs ielikt ceturtās iedaļas politisko diskusiju kontekstā. Tad šis banāna jautājums un līnija par IC plus. Nu, varbūt arī būs vajadzīgs cits neliels korekcijas skaitļos. Nu, tradicionāli tā parasti gadās. Nu, jā, lūk, te jau brīdī, kad elektrība, kā jūs teicāt, beidz, tad darbs apstājas. Un tur nu, kādu pāris miljonu varbūt arī naktī vēl kaut kur pazuduši līdz ar to. Un tā tad tā būs šī buferlīnija, šis slieksnis, 1A kategorijā, tātad šis ITER jautājums, tur mums arī vēl jāprecizē, kāda būs tā summa, par ko mazināsim ITER līniju. Nu, tā, lai mēs varētu šo vienu sāku atkal arī nodrošināt zināmā līmenī. Mums turklāt vēl būs jābalso arī par, par vienu vai varbūt vēl pāris citām līnijām, politiska rakstura līnijām. Nu, piemēram, kā šis grozījums, ko sociālisti ieteica par jaunu resursu veidošanu. Nu, un mēs, protams, vēl runāsim par to, kā tad prezentēt šo nostāju sarunās padomas priekšā, tā lai pārliecinātu podē, padomi attiecībā uz 2011. gada budžetu un lai tā pieņemtu, vai vismaz sāktu domāt par to, ko mēs liekam priekšā, lai izkļūtu no šī faktiskā budžeta strupceļa, kurā faktiski šobrīd esam nokļuvuši. Nu, un tad ar šādu te domu šādu noskaņu arī priekšsādātāja konference sanāks. Viņiem būs tikšanās otrdien no rīta 8.30. Es esmu arī uzaicināts uz šo sanāksmi, un divi referenti varētu man nākt līdz. Tātad, lai gatavotu oktobra, 20. oktobra plenāru sēdi attiecībā uz budžetu visu šo lielo balsojumu, un tie, kas varēs arī tad kontaktēs ar komisiju un padomi. Domājam, ka tie, tas, tas balsojums, kas noticis, nu, būtu tas arī jāizskaidro priekšādātā konferencē. Mēs vēl precizēsim pirmdien, cikos tieši tad uh, sāksies budžeta komitejas sanāksme. Nu, droši vien tas būs mazliet aizkavēts, nebūs tieši deviņos, jo priekšādātai konferencē parasti uh, sanāksme ir apmēram stundu, mūsējā būs pēc tam. Tas savukārt nozīmē arī to, ka mums vajadzēs noskaidrot, vai tie secinājumi, pie kā nonāks priekšādātāja konference savas sanāksmes gaitā, vai tie ļauj mums um, šo kopējo rezolūcijas projektu mainīt, respektīvi, vai tas ir jāmaina vai nē, respektīvi, kas notiks ar šiem 20. oktobra grozījumiem, jo, ja priekšādātāja konference uh, vēlas nosūtīt kādu ziņu, piemēram, padomē, nu, tieši tādā līmenī, tad es eh, prezumēju, ka tas nebūs pavisam tāds konkrēts teksts par kaut kādu vienu konkrētu budžeta līniju, nē, tas drīzāk būs tāds viedoklis, mm, komentārs par budžetu vispārējā finanšu plāna ietvaros tādā plašākā mērogā. Nu, un tad viens no līdzekļiem parlamentam šā gadījumā instrumentiem varētu būt, piemēram, iekļaut šo te ideju savā sarunu nostājā. Nu tā. Un grozījumi turklāt mēs šeit eh, tos nepieciešams arī izplatīt deputātiem, vai ne tā? Jā, jā, tie ir arī jāiesniedz. Ja, jo grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. oktobris, pusnes 12. Bet, nu, būtu, protams, ļoti labi, ja tie būtu iesniegti jau līdz šīs nedēļas beigām, un mēs varam nedēļas nogalē tad pie tiem sākt jau strādāt. Nu, tā liekas, mums rodas kaut kāds priekšstats par to, kas notiek ar grozījumu Sidonis. Jūs izteiksieties, ja izvēlaties teikt kaut ko. Jā, gribēju precizēt par rezolūciju runājot. Es jau esmu diezgan pastrādājis pie rezolūcijas projekta. Un ceru, ka nu, tas uzmetums būs pabeigts arī šodien, un varbūt tad var to jums nosūtīt to rīt no rīta. Es ceru, ka sekretariāts nav uh, šokēts par šo ideju. Ne? Nu, Tātad pēc, pēcpusdienu, jā, bet nu rīt tad jūs varētu to saņemt. Es domāju, tas būtu lieliski, jo vi, tad nedēļas nogalē mēs varētu jau pie tā strādāt, varētu domāt arī par grozījumiem. Anne, jūs vēlējāties arī izteikties. Jā? Jūs teicāt daudz jauku vārdu Sidonijai, un es domāju, viņa tiešām tos ir pelnījusi. Viņa ir lieliski pastrādājusi, lieliski referenta. Vēl, protams, ir ļoti daudz darba darāms, bet es arī gribēju pāris jaukus vārdus teikt arī jums priekšsēdētāji. Arī jūs esat vadījis šo sanāksmu vienkārši lieliskā veidā. Un sekretariātam, sekretariātiem arī. Bez viņiem es esmu nulle. Es turklāt gribēju arī eh, pateikties sekretāriem, tiešām viņi lieliski pasardīs. Tas nav viegli. Nu, un vēl, vēl piedāvā vēl elektrība izbeidzās. Nu, tas tiešām padara dzīvi vēl sarežģītāk. Bet gribu tomēr paust arī nedaudz tādas bāžas par vienu nelielu lietu. Šī parlamenta vadība, protams, ļoti interesējas par budžeta procedūru un budžeta ir tā kā tas, tas pamatakmens parlamentam, tas rīcības eh, kompetences pamats, kaut arī, protams, mums ir daudz citas kompetences, tas ir ļoti svarīgs instruments parlamentam, bet es tikai gribētu teikt, ka arī Arī Anglijas karaliene ļoti uztrauc par saviem karaliskajiem dārgakmeņiem, bet viņa nes, neglabā tos sev. Viņa tomēr ļauj tos sargāt tiem cilvēkiem, kas kaut ko saprot no sargāšanas un drošības. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs princips. To vajadzētu izmantot šeit arī parlamentā. Jā, merci. Ļoti labi, paldies. Paldies, Anna, par šo pēdējo piezīmi. Un par komplimentiem. Nu jā, dargie draugi, es domāju, ka Kā vienmēr parlaments ļoti veiksmīgi strādā, tas ir kolektīva darbs un arī kolektīva panākums. Mēs esam lepni piedalīties eh, tādā darbā, kurā neviens no mums neatstās eh, kaut kā, nu, tādu savu, tikai savu vārdu. Dārgie draugi, paldies, mēs beidzam stundu ātrāk. Paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētājs, vienmēr ir ļoti sarežģīti tulkot. Uh, budžeta balsojums, lai jums ir tāds uh, ražīgs nedēļas nogals laiks, uh, izskatot projektu budžetam un rezolūciju, tā tad uh, eh, tagad sēde ir pārtraukta.